So, uh, once again, good afternoon, and we will now... Sveicināti. Tagad sekos balsojuma skaidrojumi. Pirmais uzstāsies Mamīkina kungs. Atvainojos, ka nepareizi uzrunāju uzvārdu, saka priekšsēdētājs. Vienu minūti. Uh, uh, thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, es pilnībā piekrītu ka finansiālā stabilitāte ir jāgarantē, lai varētu ar kapitāla palīdzību finansēt reālo tautsaimniecību, nevis nodoties spekulatīvām aktivitātēm. Finanšu burbuļi, kas 2008. Uh, gadā noved pie finanšu krīzes, pierādīja, ka dzīve nav video spēle, ka jūs varat vienkārši spēlēties ar lielām naudas summām, pēc tam uh, netiekot sodīts. Ir nepieciešams konkrētas garantijas, lai varētu izveidot patiešām labi funkcionējošu finanšu tirgu. Paldies, dārgais kolēģi! Tagad uh, došu vārdu Krupas kundzei. E, oczywiście głosowałam e, za Paldies! Protams, ka es balsoju par šo rezolūciju, kas ir veltīta um, seksuālās uzmākšanās uh, apkarošanai Eiropas Savienībā. Jāsaka, arī Eiropas parlamentā, diemžēl, uh, šādi notikumi ir vēroti, un mēs pārstāvam Eiropas pilsoņus, tādēļ mums ir jābūt patiešām nevainojumiem. Es piekrītu arī Stambuls konvencijā minētajiem aspektiem. Es uzskatu, ka mums ir jādomā par sociālajām un morālajām normām, jo ar sodiem vien nepietiks. Ja jūs pieņemat tādus likumus, kas drupina sabiedrības un ģimenes pamatus, kas novērš kristīgās vērtības, un jūs uzskatāt, ka uh, cilvēkiem nav jāievēro nu, normāli bioloģiski apstākļi, ja jūs atbalstāt tādas ģimenes, kuras nav bērniņi neaudzina māte un tēvs, ja jūs te mēģināt mēģināt pie, piedāvāt kaut kādas alternatīvas ģimenes šūniņai, nu tad nevajag brīnīties, ka pret sievietēm izturas ļoti. Uh, nu, noraidoši un nepieņemam. Paldies tagad Zaborskas kundze uz minūti. Paldies priekšsēdētāja kungs. Līdzīgi kā mani kolēģi, es seksuālo uzmākšanos uzskatu par pilnīgi nepieņemamu fenomenu. Tāpat kā visi pārējie deputāti, es uzskatu, ka arī Eiropas parlamentā mums ir jādara vairāk, lai varētu cīnīties pret šādu uznākšanās veidu. Esmu piedāvājusi arī konkrētus pasākumus, lai to labāk varētu izskaust, bet diemžēl ir kolēģi, kas mēģina to izmantot sautīgi. Uh, lai dalību valstis uh, ratificētu Stambuls konvenciju. Es gribu teikt, ka parlamentam nav kompetenču šajā jomā un dalību valstīm nevar neko diktēt. Paldies! Paldies joprojām par šo jautājumu. Došu vārdu tagad Jūreka kungam uz minūti. Paldies, priekšsādātāja kungs! Dāmas un kungi deputāti, es uzskatu, tas patiešām ir skandalozi, ka seksuālās uzmākšanās drāma tagad tiek izmantota, uh, lai varētu uzspiest šīs tik um, tendenciozās Stambulas eh, rezolūcijas ratifikāciju. Protams, ir bijuši skandāli, arī Harvija Vainsteina afēra Holivudā. Sievietes bieži vien tiek izmantotas arī dažādās ar varu saistītās struktūrās un arī parlamentā ir eh, vērot tādi gadījumi. Tādēļ es pieprasu, lai tie, kas eh, tādā veidā izturas pret sievietēm, lai viņu vārdi tiktu darīti zinām sabiedrībā. Mēs esam informēti, ka policija arī citreiz slēpj saikni starp šādu seksuālo uzmākšanos un cilvēku izcēlesmi. Tas ir saistīts citreiz arī ar migrāciju, kā piemēram ķelnis uh, vecgada vakarā un arī šī tik ļoti uz dzimumiem vērstā Stambuls konvencija to nevar uzspies dalību valstīm. Paldies. Tagad man Mīkin kungs uz minūti par Eirozonu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dargie kolēģi. Gribēju uzsvērt, cik ļoti svarīgi ir kohēzijas politika. Tas ir uh, spēcīgākais instruments, lai mazinātu dažādas atšķirības reģionos. Un Latvijā 70% no investīcijām nāk tieši pateicoties kohēzijas fondiem. Tādēļ esam ārkārtīgi noraizījušies par politiku, kas šajā jomā paredzēta pēc 20. gada. Nevar uh, samazināt šo finansējumu Latvijā Latvijai tas ir ļoti svarīgi, jo demografiska attīstība uh, mums raisa raizes, un viena trešdaļa cilvēku valstī jau ir pametuši iespēju trūkuma dēļ. Tas pat tiešām būtu ļoti bīstami, ja kohēzijas fondu uh, finansējums tiks samazināts. Paldies! Es balsoju par, protams. Paldies, kolēģi! Tagad uh, minūte Džambatska kungam. Godātais priekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi, es balsoju pret ziņojumu, jo tur ir iekļauti vairāki jautājumi, kas man īsti nepatīk. Ekonomiskā attīstība visā Eiropas Savienībā nav homogēna, tādēļ nevar šeit izveidot tādu pilnīgi unificētu pieeju. Un te tiek runāts arī par migrantu integrāciju darba tirgū. Tam arī nevaru piekrist. Pirmām kārtām mums ir jārisina problēmas pašiem savās mājās. Ir lielas atšķirības starp Austrumu Eiropu un Rietumu Eiropu. Komisijai vajadzētu sodīt protekcionistisku politiku, piemēram, Bēļģijā, Itālijā un Francijā. Austrumē Eiropā uh, ir augsti bezdarba rādītāji, bet jāatceras, ka cilvēki, humānais um, uh, kapitāls ir mūsu lielākā vērtība, un arī uh, ekonomiskie migranti šeit nav īpaši laipni gaidīti. Paldies! Tagad mandāts par. Uh, Tirzniecības sarunām ar Austrāliju pirmais uzstājas Selīmoviča kungs, paldies, priekšsēdētāja kungs. Austrālijai ir ļoti senas tirzniecības saiknes ar Zviedriju, līdzīga uzņēmēja darbības kultūra, līdz ar to Austrālijā ir uh, ļoti daudz Zviedru uzņēmumu filiāļu, un tas rada mm, uh, ienākums 11 miljardu Zviedru kronu apmērā. Es esmu ārkārtīgi gandarīts, ka mēs uzsāksim sarunu sarunas ar Austrāliju par tirzniecības nolīgumu. Es ceru, ka um, šī uh, vienošanās būs droša, caurskatāma un tāda augstas raudzes, lai mums nav pārāk ilgas to jāgaida. Paldies! Un par šo pašu jautājumu tagad dod varu Kēlī kungam. Paldies, brīva tirzniecība ir Eiropas Savienības stūrakmens, ņemot vērā Brexit un to, ka apvienotajā karalistē tagad ir visai neskaidrs pozīcijas ES tirgu. Eiropas Savienībai ir jāmeklē arī um, noieta tirgi citās vietās, citos kontinentos. Mēs esam tirgojušies ar Japānu un 2015. gadā tas sasniedza 62 miljardus eiro un uh, tirdzniecības apjoms ar Austrāliju bija aptuveni 10 miljardi eiro. Īrija ar Austrāliju arī arī ir eh, saistīta ar senām saiknēm, mums ir arī kopīgs eh, kultūras mantojums. Es domāju, šī vienošanās eh, par tirzniecību arī noteikti būs liels ieguvums, lai varētu uh, aptvert jaunus tirgus un uzlabot konkurētspēju. Ja mēs runājam par lauksaimniecības produktu uh, eksportu, um, piena produktiem un uh, lielopu gaļu, šādu produktu Tirniecība varētu uh, atstāt negatīvu iespēju savukārt uz īrijas um, ekonomiku. Es domāju, ka šeit vajadzētu būt īpašām atkāpēm un uh, jāparedz arī uh, revīzijas klauzula uh, šajā uh, līgumā pēc dažiem gadiem. Paldies! Un tagad Džambātska kungs arī par tirzniecības līgumu uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Es balsoju par šo ziņojumu, kas ir. Uh, attiecināms uz uh, tirzniecības sarunu mandātu ar Austrāliju. Es uzskatu tā, kā Uh, apvienotā karalista izstāsies no Eiropas Savienības, uh, tad brīvajai tirzniecībai tiks uh, izdarīts liels trieciens. Tādēļ sarunas ar Austrāliju ir jāuzsāk pēc iespējas ātrāk, un mums ir jāpaliek mums atvēlto kompetenci robežās. Paldies! Un tagad uh, tirzniecības sarunas ar Jaunzēlandi, un eh, pirmais uzstāsies Selīmovičs kungs uz minūtu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Ja mēs runājām eh, par tirdzniecību, tad Zviedru uzņēmumiem Jaunzēlanda ir astotais nozīmīgākais noieta tirgus. Es domāju, ka te ir vēl vairāk potenciāla, ko izmantot uzskatu, ka abiem partneriem vajadzētu uh, vienoties par modernu, ambiciozu, visaptvarošu brīvās tirzniecības nolīgumu, kas nāks par labu mums visiem. Paldies! Kolēģi, jūs īstenībā izteicāties pilnīgi uh, precīzi vienas minūtes laikā. Es varu jūs tikai par to apbrīnot. Paldies. Un tagad Džambātska kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi. Es balsoju par šo ziņojumu. Tā autors ir kas pārī kungs. Un uh, balsoju par to, m, mm, to pašiem eslu dēļ, uh, kādēļ balsoju arī par iepriekšējo uh, ziņojumu. Mēs runājam par sarunu pilnvarām, tirzniecības sarunās ar Jaunzēlandu. Eiropas Savienībai ir nepieciešami jauni tirgi, un brīvā tirzniecība ir Eiropas Savienības pamatos iecementēta. Tādēļ eh, mums arī ir eh, jāņem vērā Eiropas Savienības kompetences šajā jomā. Uh, Austrālija, tāpat kā Jaunzēlanda, ir ļoti svarīgi tirzniecības partnerē. Es un tādēļ balsoju par abiem ziņojumiem. Paldies! Tagad Mamīkina kungs uzstāsies, viņš ir pēdējais runātājs šajās debatēs. So... Mamīkina kungs ir uh, devies prom, vai viņš nevēlas vairs uzstāties? Jā, jums ir uh, īstenībā paveicies. Es jau gribēju slēgt debatas, bet es skatos, ka jūs tomēr ieradāties zālē. Uh, Jā, labi, tad pēdējais ziņojums es tiesību aktu piemērošanas pāraudzība. Jūs esat vienīgais runātājs, lūdzu, vienu minūte. Jā, atvelciet elpu un runājiet. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs, dargie kolēģi. Jāsaka, ka joprojām ir daudz pārkāpumu procedūru un. Uh, 2015. Eh, gadā tika konstatēti 1368 eh, pārkāpumi tādās jomās kā nodarbinātība un sociālās lietas, vide, tiesiskums, pamattiesības, vienotais tirgus, transports, eh, veselības aprūpe un kultūra. Protams, kavēšanās vienmēr ir bīstama un tas uh, nenāk par labu ES pilsoņiem un tam ir arī, protams, materiāli zaudējumi. Lai no tā izvairītos nākotnē, ir cieši jāsadarbojas ar dalībvalstu parlamentiem, valdībām un, protams, Eiropas komisiju. Ir jāapzinās, e, kādēļ vispār šādi pārkāpumi ir notikuši, kādi ir to patiesie cēloņi, un tad labāk varēsim izskaust šo problēmu. Es balsoju par. Paldies, e, kolēģi. Jā, tagad gan esam noslēguši debates un e, darbu turpināsim pulkstens 15.00. Paldies!